atkal par atklātu un paziņoja otrās vēlēšana kārtas rezultāts. Vicepriekšsēži amatvēlēšanās nodotas 635 balsis, 637 balsis, 8 nedrīgas, derīgas 629, absolūtais vairākums 315 balsis. Un šādi balsojuma rezultāti. Alvaro kungs 176, Anģelīlī kundze 241, Dyrā kundze 175, Karas kungs 231, Martines Martines 257, Macmillan Scott kungs 192, Papastamkos kungs 270, Pitēlās kungs 275, Podimatā kundze 253, Protaševič kungs 231, Šurjāna kungs 203, Taranda kungs 90, Vidal Kvadras kungs 262, Vlasaka kungs 184, Vīlanda kungs 216. Es konstatēju, ka neviens kandidāts nav saņēmis absolūto balsu vairākumu. Līdz ar to vēl ar vienu nav ievēlēts neviens no 14 vicepriekšsēdžiem. So, would you, would you... No zāles runātājs. Vai jūs varētu lūdzu vēlreiz eh, lēni nolasīt eh, vārdus? Mm, tāpat neesam daudzi šeit. Ich glaube, das glaube, das Problem ist gelöst. Aber ich bin gerne bereit, das nochmal vor. Laikam problēma ir atrisināta, bet, nu, labprāt var arī vēlreiz nolasīt. Tātad, eh, patiesībā gribēju par nākamajiem procedūras soļiem pastāstīt. Tā, tā, tā kā nevienu uh, eh, vicepriekšsēdi nesam ievēlējuši, ir vajadzīga trešā vēlēšana kārta, un tā notiks rīt no pulksteni deviņiem šeit. Eh, trešajā vēlēšana kārtā pietiks ar relatīvo vairākumu. Tātad vairs nav nepieciešams absolūtais balss vairākums. Bet uh, ir nepieciešama trešā vēlēšana kārta. Dāmas un kungi, man jums tagad jājautā, kuri kandidāti uztur spēkā savas kandidatūras ņemot vērā kandidātu kolosālo klātbūtni e, šeit zālē, tas nebūs viegli konstatējums, bet kā ir ar kandidātiem, kas ir šeit uz vietas? Kolēģi Alvaro, kolēģe Anģelīlī kundze. Ok, Frau kolēģi Durant. Kolēģi Durant kundze. Paldies, kolēģis Karas kolēģis Martines Martines. Kolēģis Makmilans Skots. Kolēģis Papastamkos. Kolēģis Pitēla. Kolēģe Podimatā. Kolēģis Proteševičs. kolēģis Šurjāns. kolēģis Tarants. Did you... I have, have to think upon morning. Man līdz rītam jāpadomā par to. Labi, nu tad jau redzēsim. Kolēģi Vidāla kvadras. Kolēģis Lāsaks. kolēģis Vīlands. Paldies! Ok. Labi. Eh, man tagad informē, ka mums nav jānosaka termiņš eh, kandidatūrām, eh, bet uh, visi, eh, kas ir kandidējuši iepriekšējā vēlēšana kārtā, automātiski kandidēs arī trešajā, ja viņi neatcelt savu kandidatūru. Tarankungs, tad jautājums vēlreiz, jo es nezinu, cik mums rīt būs vēlēšana Britānā. Eh, Britānu. Nu, man eh, līdz rītdienas rītam jādomā, saka Teren, Tarants. Labi, Tarant kungs, tad lūdzu līdz rītdienas pulksten astoņiem no rīta pavēstiet mums, vai jūs savu kandidatūru paturiet spēkā. Es jūs septiņos piezvanīšu un atgādināšu jums. Jā. Labi, tagad sēde pārtraukt līdz rītdienas pulksten deviņiem veiksmīgu māju ceļu.